balsošanas skaidrojums. Es gribētu lūgt visus deputātus, kas vēlas atstāt zāli, darīt to ātri, lai mēs varētu dot deputātiem vārdu, lai viņi varētu izskaidrot savus balsojumus. Tātad par ziņojumiem, par kuriem balsošana notiks šodien. Kolēģi, lūdzu, dodieties ārā no zāles klusu, lai tie, kas vēlas izteikties, varētu runāt. Tātad bal skaidrosim balsts, kas tik nodots par šīs dienas nobalsotajiem ziņojumiem. Ir daudz deputāti pieteikušies skaidrot savas balsis, bet mums ir jābeidz skaidrot balsis vēlākais 14.45, lai 15.15. atsāktu plenārsēdi. Un tāpēc pārējie balsošanas skaidrojumi tiks uzklausīti rītdien. Tāpat jūs varat arī rakstveidā iesniegt savus balsu skaidrojumus. Kolēģi, lūdzu atstājiet zāli un pļāpājiet ārpusē, lai tagad varētu uzstāties tie deputāti, kas vēlas paskaidrot, kā ir balsojuši. Tātad lūdzu esiet klusi un atstājiet zāli arī, lai izrādītu solidaritāti saviem kolēģiem. Vispirms došu vārdu Pēterim Jāram pirmā minū, viena minūte. Džo Ferreiras ziņojums partneracību nolīgums zivsēmniecības nozarē ar Gvinēju Bisau zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums. Jārkungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par šiem zvejas nolīgumiem Parasti situācija ir izdevīga, mēs um, saņemam partnerattiecību nolīgumu un vienlaikus izrādam arī attīstības palīdzību. Es esmu balsojis par. Un kopumā man ir tāda laba zīme, es gribētu komisijām nodot uh, vēstījumu, ka vajadzētu turpināt uh, ļoti stingri uzraudzīt šos procesus, un pirmkārt ir jāraugās, vai tik tiešām netiek nozvejots vairāk zīvi nekā ir iespējams, un otrkārt mums vajadzētu ļoti rūpīgi pārbaudīt, kur paliek tā nauda, kur mēs iemaksājam, vai tā tik tiešām tiek izlietot attīstības eh, projektiem, kā mēs to iedomājamies, lai tā neaiziet kaut kur pa citiem kanāliem. Ar šo piebildes varēja balsot par, un es ceru, ka šī te pēckontrole attiecīgajā komitejā arī tiks eh, īstenot. Paldies Jārkungam, Jonatans Ārnots. Rikardo Seres Santos par zivsaimniecības nolīgumu ar Madagaskaru. Lūdzu, Anatkungam, viena minūte. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka šeit eh, ir kaut kas eh, tāds nepateikts par šiem te zivsaimniecības nolīgumiem, kas eh, bruģē ceļu valstīm uz iespēju izlaupīt un pārmērīgi nozviet savus nacionālos resursus. Madagaskarā ir unikāla ekoloģiskā sistēma, tur ir flora un fauna, kas ir tik daudzveidīga no ģeoloģiskā viedokļa, ka šai situācijai ir jāpieiet ārkārtīgi piesardzīgi un ar lielu aizsardzību. Es nedomāju, ka šis uh, ka šis nolīgums ir tas, kas tik tiešām būtu vajadzīgs Madagaskars iedzīvotājiem. Paldies! Un tagad Kēlera kunga ziņojums pagaida pasākums starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Pirmā runātāja Šaltarovs kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribēju paskaidrot, kāpēc es nebalsoju par Kēlera ziņojumu Tas ir nevis tāpēc, ka es būtu pret solidaritāti, gluži pretēji, es domāju, ka solidaritāte ir nepieciešama un vajadzīga, un tā parāda humanismu. Es gribētu pateikt, ka palīdzība, kas tiek dot kristiešu ģimenēm, kas, piemēram, ierodas Čehijā, un tur arī nonāk, viņi ir bēguši no vajāšanas islām, no islām valsts puses. Es domāju, ka tas, par ko dalība valsts ir vienojušās attiecībā uz to, kas notiks ar 40 tūkstošu bēgļu pārdalīšanu, tas, kas tika izlēmts padomas sanāksmē šogad, ir jāņem vērā. Es domāju, ka dalība valstīm, kas ir atbildīgas par patvērumu politikas īstenošanu, ir jāpieņem tālāks vienošanās un Eiropas parlamenta loma. Uh, nav nostāties kādā konkrētā pusē un izlēmt viņu vietā. Paldies! Un tagad Eleonora Forenza, viena minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par Kelleru ziņojumu, darīju to ar prieku, jo tur ir izklāstīts eh, fundamentāls prioritāts. Es domāju, ka 40 tūkstoši tas ir tikai sākuma punkts, ja mēs runājam par migrantu skaitu, un šis sadalījums pēc kvotām droši vien būs paliekošs. Mani neiespaidoja tas, ko Junker kungs šodien teica. Manā skatījumā tas ir diezgan nepareizi censties izdalīt atšķirības starp migrantiem un ekonomiskiem, ekonomiskiem migrantiem un bēgļiem. Tas parāda to, ka mūsu politika ir vērsta uz to, lai kontrolētu migrantu plūsmas, nevis lai tiešām risinātu patvērumu meklētāju problēmu. Es ceru, ka politika mainīsies un uh, mēs Eiropu padarīsim uh, tādu atvērtāku. Paldies, Prošipilkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es nebalsoju par kvotām man ir pārliecība, ka praksē tas nekad nestrādās. Un es domāju, ka mums vajadzētu ļaut patvērumu meklētājiem meklēt patvērumus tur, kur tie vēlas, tur, kur tie vēlas būt. Un tai dalība valstī tad arī vajadzētu pieņemt attiecīgo lēmumu. Ja tiek izpildīts starptautiskās prasības, es domāju, ka tas ir nepareizs pasākums, tas ir pretrunā ar uh, patvēru meklētāju interesēm un nedomāju, ka tas strādās praksē. Viņi vienalga dosies, kur uh, viņi vien vēlas, kur atrodas viņa ģimenes, un es domāju, ka šāda administratīvā patvēru meklētāju pārdalīšana beigu beigās varētu novest pie tā, ka Ziemeļa Eiropa būs pret Schengenu, un es domāju, ka tā ir lielākā problēma. Kopā ar Čehijas valdības atbalstu solidaritāti, bet esmu pret uh, šāda te pārdalīšana ar administratīviem pasākumiem. Nīna Gila, viena minūte, lūdzu. Paldies! Šeit parlamentā un arī apvienotajā karalistē, kad mēs atzīmējam mūsu karalienes dzimšanas dienu jubilē, kā visilgāk valdošās karalienes godu viņai arī dodam. Daudz bēgļi otrā pasaules kara laikā bija spiest pamest mājas, bet eh, šodien situācija ir mainījusies. Ja mēs runājam par tiem, kas ir aizbēguši no Sīrijas, Lib Lībijas un Irākas, bet arī viņiem ir tas pats liktenis, ka viņiem ir eh, jābēg no mājām. Ir 3000 eh, nepavadītu nepilngadīgo bērnu bēgļu nometnēs Itālijā. Kā viņi tiek atbalstīti? Tāpēc es balsoju par Kēlēra ziņojumu, tāpēc, ka ir skaidrs, ka mums ir jārisina bēgļu krīzes jautājums, kā Eiropas Savienībai kopumā, mums tas ir jādara tagad. Paldies! Paldies Gils kundzei, un tagad Polčaka kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi. Es gribētu sacīt, ka balsoju par Kēlēra ziņojumu Un es balsoju arī par šo obligāto kvotu, kāpēc. Es domāju, ka tas ir tā kā bībelē. Nav ticības bez rīcības. Es nesaprotu, kā mēs varam runāt par Eiropas solidaritāti, kā mēs par to varam runāt, ja mēs neatbalstam šo ziņojumu. Es domāju, ka tas jau arī ir solidāri. Ir jāpalīdz Itālijai. Mēs, protams, varam būt ar dažādiem viedokļiem par kvotām. Man arī ir citāds viedoklis, bet es domāju, ka ir jāpanāk vienošanās starp dalību valstīm. Taču, ja jūs esat pret šo ziņojumu, tad es nedomāju, ka jūs varat teikt, ka jūs atbalstāt Eiropas solidaritāti, jo tas parāda, ka nav ticības Eiropas solidaritātei. Paldies! Paldies Palčakungam, un tagad uz vienu minūtu Mārvais kundzei dod vārdu. Természetesen. Paldies priekšsēdētāji. Protams, es noraidīju šo ziņojumu. Un pats par sevi saprotams, šī sanāksme arī beidzās tādējādi, ka mēs nesaņēmām atbildi uz mūsu jautājumu par to, vai uh, Ungārijai vajadzētu ievērot Schengens vienošanos un Eiropas normas uh, ievērot un aizsargāt savas ārējās robežas vai nē. Par ko tad bija runa? Mums ir ka mums ir jāuzņem pēc iespējas vairāk bēgļu ar dažādiem, uh, ar, jo, jā, tas ir ļoti labi, bet šo cilvēku dzīves neizmainīsies, bet mūsu iedzīvotājiem vienalga būs tādas pašas algas kā līdz šim. Bagātie savukārt dzīvos uh, luksus viesnīcās, uh, savukārt šie bēgļi vēlas sev greznu dzīvi viņi nevēlas dzīvot kopā ar migrantiem. Viņu bērniem ir viegli, un tad, kad viņiem būs apnicis, lai vi, viņu bērni mācās kopā ar migrantu bērniem, tad viņi aizsūtīs uz, uz bērnus uz privātskolām. Paldies! Dzambatska kungs, viena minūte. Paldies! Priekšsādātāji! Obligāts kvotas eh, es neatbalstu, jo tas ir pretrunā ar dalību valsts suverenitāti, kurām būtu jābūt spējīgām eh, savas robežas kontrolēt. Es arī tāpēc esmu pret, ka dzīves standarti vai dzīves līmenis dalību valstīs atšķirs. Kā jūs varat piespiest cilvēkus palikt Ungārijā vai uh, Bulgārijā, bet cits savukārt uh, Zviedrijā vai uh, Vācijā? Vai tad tā nav diskriminācija attiecībā pret pašiem bēgļiem? Un treškārt, nav nemaz skaidrs definīcijas, kas ir nelegālais imigrants un kas ir bēglis. Un kamēr mums nav šādas definīcijas un uh, kamēr mums nebūs skaidrība šajā jautājumā, mēs arī nevarēsim piemērot uh, obligātas kvotas, jo būtībā mums būs eh, jāuzņem simtiem miljonu cilvēku, un tas viss beigsies ar asarām. Šengens nolīgums arī ir <clears throat> pierādījis, ka tas nedarbojas tā, kā Dublins regulējumā ir teikts. Paldies, un tagad Eteričs eh, kungs vienu minūti. Thank you. Paldies! Es balsoju pret pasākumiem, kas atvērs Eiropas durvis vaļā, plaši vaļā visiem migrantiem, kas nāk šeit. Mums tas ir jāapzinas, jāsaprot, ka, ka mums ir nepieciešama kopēja patvērum politika un tāda politika tā atņēma suverenitāti dalībvalstīm. Tad cilvēki nāk šeit iekšā, ne, neskatoties uz to, vai tie patiesi patvērumu um, meklētāji, tāpēc, ka viņiem ir kāds apdraudējums, vai arī vienkārši grib ierasties pie mūsu krastiem. Uh, šeit ir tāda mm, spontāna reakcija uz ļoti lielu problēmu, un šeit uh, nav šīs lietas sakārtot šajā lietā. Eh, mēs runājam tikai par to, ka atvērsimies un veicam tās durvis vaļā, bet eh, visi šie cilvēki, kas runāja tik ļoti um, spēcīgi šodien, viņi teica, ka jāver vaļā durvis. Varbūt, ka viņi arī varētu piedāvāt eh, uzņemt šos patvēru meklētājus savās personiskajās mājās. Un ir jau šādi piemēri, un ja tādu būtu vairāk, tad mēs varētu vēl nopietnāk pret to attiekties. Tālāk Zaborskas kundze, viena minūte. Uh, Frau Präsident, Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu par um, solidaritāti un risinot šo te bēgļu krīzi. Vienlaikus es esmu par to, ka mēs nepieļaujam tādu cilvēku ieceļošanu, kur dzīvības uh, nav briesmās karu dēļ. Šobrīd mums ir Jāsaprot, ka galvenā prioritāte ir izglābt tos cilvēkus, kur ir briesmās. Es um, negrasos tagad uh, kavēties pie šiem uh, skaitļiem, bet es domāju, ka mums ir jāraugās šo, šo problēmu realistiski. Un šim parlamentam vispirms būtu jāpanāk, jāpasagaida vienošanās dalībās starpā, un tad jāspēr nākamie soļi. Un mums ir nepieciešams ilgtermiņa mehānisms, tāpēc es esmu Eh, atturējos šajā galbalsojumā. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs Mamikina kungs uz vienu minūti. Uh, uh, Godātie kolēģi, es nobalsoju par šo ārkārtīgi svarīgu lēmumu un paskaidrošu, kāpēc jo bēgļu jautājums ir jautājums par kopējām eiropas savienības vērtībām un tiešām par solidaritāti. man ir kauns atzīties ka kolēģi no manas valsts kur ievēlēta citas politiskas grupas balsoja pret mēs latvijā kā jaunā dalībvalsts eiropas savienībā nevaram būt tikai līdzekļu patērētājs no kopējā eiropas savienības budžeta. tikai iedomājieties no. nine līdz. thirteen gadam mana valsts latvija saņēma sakarā ar bēgļiem visādas programmas trīsdesmit četrus miljonus eiro un līdz divdesmitajam gadam saņems vēl divdesmit deviņus. man tiešām ir kauns ka mēs ar vienu roku gribam ņemt līdzekļus no eiropas savienības un otru roku solidaritātes roku mēs nevaram pasniegt tiem cilvēkiem kuri tiešām atrodas drausmīgā stāvoklī. eiropas savienība nevar eksistēt stāvot uz vietas tai ir jāattīstās un atkārtošos tāpēc es nobalsoju par. Paldies. Nākamā runātāja Hārkins kundze uz vienu minūti. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt arī atbalstīju šo te ziņojumu šodien. Eh, šeit eh, tiek piedāvāts pārvietot 40 tūkstošus patvēru meklētāju uz citām um, valstīm. Pārsvarā šie nāk no Grieķijas. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams pasākums, un tas ir arī pagaidu pasākums, pagaidu pakāpnu eksistējušā mehānismu. Un tikai patvērumu meklētājiem jāsniedz šāds atbalsts, kam pienākās starptautiskā aizsardzība. Es pilnīgi piekrītu Timerman kungam. Šis ir izšķirīgs moments punkts Eiropas Savienības vēsturē, un es atbalstu viņu. Es arī esmu ļoti gandarīta, ka vienkārši cilvēki saprot šo situāciju un palīdz visādā veidā. Es esmu saņēmusi daudzskaitlīgus e-mails. Uh, Uh, un uh, cilvēki īrijā piedāvā mm, savas mm, tukšās mītnes vietas, ir gatavi uzņemt bēgļus, un ļoti labi, ka šāda iniciatīva izplatās visā kontinentā. Un es arī atbalstu pāvesta piedāvājumu, ka katrā draudzē vajadzētu uzņemt pa vienai uh, bēgļu ģimenei, tādā veidā bēgļi labāk um, integrēties arī sabiedrībā, ja viņi nevēlēsies atgriezties savās valstīs. Paldies, Kārkim kundze. Tālāk Vulf kungs. Paldies, priekšsēdētāja vietnieks. Vietniek, šodien, kā jau reiz Eiropas Savienība ir spērusi soli, sadragājot nacionālās valstis, tas ir solis pret nacionālām valdībām, kas pieņem neatkarīgi lēmums par tik svarīgiem jautājumiem kā imigrācija, patvērums. Uh, un bēgļi. Šie priekšlikumi, kas izskatīti šajā parlamentā, tie skar ne tikai Eiropas Savienības eh, jautājums. Šeit ir bezkaunīga attieksme. Te mēs dzirdām, ka mēs Eiropas Savienībā vēlamies mainīt arī starptautiskās tiesību normas. Mēs paplašināsim patvērumu meklētāju un bēgļu definīcijas, iekļaujot pilnīgi visus cilvēkus, kas nāk no kādas valsts, kas ir nabadzīgi un tādā, valstī, tādā veidā mēs um, atvērsim durvis pilnīgi visiem, kas nāk no Āfrikas, no tuvajiem austrumiem, no Āzijas, visiem tiem cilvēkiem, kas nav patiesi patvēruma meklētāji, kas vienkārši vēlas ierasties šeit, lai strādātu e, cilvēki redzēs, kā samazinās viņu algas, e, kā darba vietas tiek um, pārceltas, e, cilvēki cietīs, sakarā to, ka mēs šeit šajā parlamentā rīkojamies tik bezkaunīgi. Ulf, es folgt zum Abschluss dieser Stimmerklärung Herr Kollege Arnold. Paldies, un tagad vārds eh, Arnold kungam. Vai šis eh, parlaments ir pilnībā izkūkojis savu kolektīvo prātu? Uh, vai eh, mēs tiešām esam gatavi uzņemt pilnīgi visus no Jordānijas, no Libānas un tā tālāk. Cilvēki dodas pāri jūrai un ļoti bieži šie cilvēki ir gatavi samaksāt lielas summas, lai samaksātu mm, cilvēku kontrabandistiem. Viņi ir eh, gatavi iedzīvoties uz šiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās apdraudētajās valstīs. Vai mēs nevarētu padomāt eh, pirms tam, pirms rīkoties? Humanitārā krīze mm, nebeidzas pie Eiropas robežas robežām. Mums nevajadzētu aizvērt acis uz patiesajiem iemesliem. Es labprāt veikšu savu darba daļu, bet e, ir sešas valstis, e, kas nav pieņēmuši nevienu bēgli. Un Persijas līča valsts arī nevēlas e, nekādā veidā uzņemt nevienu pašu tās sešas valsts, un, un viņas neko nav darījušas, un mums jādomā plašāk šeit. Paldies Arnotkungam, līdz ar to esam noslēguši balsojumu skaidrojumu par šo Keller ziņojumu. Un tagad uh, skaidrosim balsojumu par um, festivālu ziņojumu ES rīcība politika urbānā dimensija. Es vēlos darīt zinām visiem kolēģiem, tas ir pēdējais ziņojums, par kur būs balsojums skaidrojums. Septiņi kolēģi ir pieteikušies un uh, ir jau diezgan vēls, mums ir jāgatavojas pēcpusdienas plenāru sēdē. Tagad vārds Gils kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Pilsētā dzīvo 75% Eiropas Savienības pilsoņu un tur tiek ražot divas trešdaļas no mūsu koprodukta. Un arī ar pilsētām ir saistīti mūsu lielākie izaicinājumi barjeru pārvarēšana, lai būtu nodarbinātība, sociālā atstumtība, e, piesārņotība, klimata pārmaiņas. E, Tomēr pilsētas ir ekonomisko aktivitāšu un inovāciju virzošais spēks. E, pilsētas piedāvā arī risinājums visiem šiem problemātiskiem jautājumiem. Eiropas Savienība jau ir padarījusi daudz darbu pilsētvidas un reģionālās vidas attīstībā. Es nāku no Birmingems, apkā, Birmingems apkārtnes un tur šajos rajonos visur ir tādas teritorijas, kur Eiropas Savienība ir palīdzējusi. Tomēr ir jāsaprot, ka mums arī nepietiek koordinācijas urbāno politiku ziņā. Gan horizontāli, gan vertikāli pietrūks koordinācijas, tāpēc es atbalstu šo te Vestfālu ziņojumu. Un eh, es aicinu komisiju domāt par pilsētām un lauka eh, rajoniem, ka tas viss ir kopā saistīts, te ir kopīga darba stratēģija, kas ir saistīta darba kārtība līdz 20 gadam. Paldies, Gils kundzē. Tagad vārds Polčak kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju ļoti priecīgs atbalstīt šo ziņojumu, jo mums ir bijušas diskusijas eh, par to, vai Eiropas Savienības līmenis ir īstā vieta, kur runāt par urbāno mobilitāti un vispār par pilsētu vidas jautājumiem. Es uzskatu, ka šī debate ir pareiza vai šī urbānā dimensija ir Eiropas Savienības kompetences sastāvdaļa noteikti, tāpēc, ka lielākā daļa Eiropas pilsoņu mm, dzīvo pilsētās un iebrauc arī mm, pilsētās, un lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju joprojām arī uzturēsies un dzīvos pilsētās. Un šādā situācijā, mm, e, e, ja Eiropas Savienība atturēsies no pilsētu politikām, tas nebūtu pareizi, tā būtu atteikšanās no ambicioziem mērķiem. Uh, arī attiekšanās no nākotnes mērķu formulēšanas. Un tie, kas neatbalstīs šo ziņojumu, es ļoti ceru, ka viņi pārdomās savu pozīciju, jo urbānā dimensija un politika ir daļa no Eiropas Savienības politika. Čakies. Paldies Palčakungam, tagad vārds Makovais kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas Savienībai ir tieši ietekme uz pilsētu vidas attīstību, uz nacionālām urbānām politikām. Dalībvalstu mērķi ir saistīti ar viedo ekonomisko attīstību, ir vēlēšanās veicināt gan daudzveidību, gan arī zaļo, gan ilgspējīgu attīstību. Uh, Eh, šeit ir jābūt iecietīgai attieksmē pret visiem dzīves aspektiem, un um, šāds ambiciozs mērķis arī nozīmē, ka Eiropai ir jākonsolidē urbānā dimensija, jāuzlabo šo dimensiju iestrāde citās politikās, un arī vajadzētu vienkāršot Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu tādā ziņā eh, šeit lēmumi tiek pieņemti lokālās kopienās, un tāpēc es atbalstu šo ideju par funkcionālām urbānām zonām, plašākām zonām. Funkcionālās urbānās zonas, tās ir jāveido gan dalībvalstīs, gan apkārt pilsētām, un komisijai ir jāatbalsta šo urbāno politiku un tālāk attīstību, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju vajadzības, jo tieši vietējie iedzīvotāji vislabāk zina, kas ir viņiem nepieciešams. Tādā veidā mēs vienam nākotnes pilsētas. Paldies, Makovais kundzei. Tagad vārds Balčakungam. Paldies, ka devāt man vārdu. Es uzskatu, ka to par pamatotu, ka parlaments runā par eh, ziņojumu un par urbāno dimensiju Eiropas Savienības rīcību politikas kontekstā. Uh, Ļoti daudz Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo pilsētās, eh, bet diemžēl nav pozitīvu pārmaiņu, un diemžēl tas ir saistīts ar to, ka daudzās valstīs eh, cilvēki vairs nespēja dzīvot laukos tieši tāpēc, ka lauksaimniecība rūpnieciskā veidā ir pārveidot, un tāpēc mums ir jāņem vērā, kāda ir pašreizējā situācija, un ir arī pareizi reģionālajās politikās runāt par to, ko darīt ar, ar urbāno dimensiju. Kāpēc es atturējos? Šeit bija runa par kādu punktu, par kādu rindkopu, kurā ir teikts, ka pastāv vēlme veidot eh, centralizētu institūciju Eiropas komisijas paspārnē, un līdz ar to centralizācija turpinātos, un tieši šī iemesla dēļ es nespēju atbalstīt šo ziņojumu. Paldies Balčo kungam, un tagad Bogoviču kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es atbalstīju ziņojumu par Eiropas Savienības rīcību politiku urbānajā dimensijā. Ar urbāno politiku nodarbojas dažādas apvienības, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī Eiropas līmenī runāt par šo jautājumu Eiropas komisijas un arī Eiropas parlamenta ietvaros par to būtu jārunā. Mēs jau esam dzirdējuši, ka 50 līdz pat um, 80% iedzīvotāji dzīvo lielās pilsētās, un uh, tas, protams, arī sagādā daudzas problēmas ikdienā, piemēram, um, negatīvi ietekmē vidi un tā tālāk, un uz visiem šiem atvērtajiem jautājumiem mums ir jārod atbilde. Protams, ir svarīgi arī ņemt vērā pilsētu līdzās pastāvēšanu ar uh, vidi, un tas nozīmē, ka pilsētas eh, tuvējā satiksmes sistēma būtu jāstiprina. Piemēram, ir eh, jānodarbojas ar labās prakses apmaiņu, un Eiropas Savienība šajā ziņā ir vislabāk piemērot. Paldies, un tagad Kēlī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar prieku atbalstīšu šo ziņojumu. Es balsoju tāpat kā mana grupa šajā balsojumā. Man bija interesanti uzzināt, ka lielākā daļa parlamenta deputātu bija par šo ziņojumu, un tas nav pārsteidzoši. Puse no pasaules iedzīvotājiem dzīvo pilsētās. 75 procenti Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo pilsētās, un tāpēc mums ir jādara visu, kas ir mūsu spēkos, mūsu pilsētās un lai veicinātu attīstību un lai veicinātu ekonomisko attīstību. Izglītībai un sportam ir jābūt pieejamam jauniem cilvēkiem, tāpat arī nodarbinātībai ir jābūt pieejamai pieaugušiem cilvēkiem un visiem ir jāsagādā laba dzīve un tāpat arī tīrs gaiss. Lai to visu varētu darīt, mums ir jākoncentrē uzved, uzmanību uz eh, transporta, vairāk jāievieš elektrotransports, vairāk jāpārvietojas ar velosipēdiem, un citiem transporta līdzekļiem, kas izdala zemākas emisijas. Ir ļoti daudz, kas darām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un, tas, un te mēs varam daudz ko darīt. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt Herr Kollege Mamikins. Paldies, Kelly kungam, vārds Mamikina kungam. Godātie kolēģi, es arī atbalstīju šo ārkārtīgi svarīgu un tāpat laikā saulaicīgu lēmumu, jo, kā jau minēja vairāki kolēģi, ka tā teikt ziņojuma vairāk nekā 70 procenti uh, Uh, eiropas savienības iedzīvotāji dzīvo pilsētās. pilsēta tā ir absolūti unikālā kultūrā pilsēta ir tā absolūti unikālā vieta kur satiekas no vienas puses rūpnieciskas zonas no otras puses uh, kultūras mantojums kas vērojams eiropas savienībā gadu desmitiem un simtiem un pilsētu attīstības vīzijai kolēģi obligāti jābūt koordinētai arī eiropas savienības uh, līmenī tagad tā nav obligāta ne dalībvalstīm ne municipalitātēm bet tik un tā tas man šķiet ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. uzskatu ka lai izstrādātu dzīvotspējīgu kopīgu stratēģiju noteikti jāiesaista arī vietējās varas pārstāvjus un šeit jāsamazina plaisa kas piemēram ir vērojama starp nacionālā līmeņa valdību un municipalitātes pilsētas pašvaldībām. atkārtošos vēlreiz nobalsoju par. Dank, Paldies Mamikin kungam un noslēgumā vārds vēl Eterič kungam. Thank you. EU urban policies are an attempt. Paldies Eiropas Savienības urbānā politika ir domāta, lai nacionāl, apietu nacionālās valstis un lai Eiropas Savienības politika tiktu tiešā veidā attiecināta arī uz pilsētām un reģioniem. Es e, neatbalstu šādu politiku un es jūs brīdinu, ka ja tas notiks, tad esiet gatavi pozitīvai diskriminācijai, tad, kad būs runa par eh, padomas eh, darbiniekiem. Esiet gatavi, ka tik, not, nu, tiks noteikts jauns maksas par ceļu izmantošanu un eh, tiks ieviests citas maksas un dažādas prioritātes tiks noteiktas un būs grūti to naudu atgūt pilsētās. Mums ir jāturās kopā. Uh, Rietumu Midlands iedzīvotājiem ir jācīnās eh, pret šo te ideju, tas ir pret demokrātiju, pret to, ko mēs, eh, kam mēs ticam, un demokrātija tādējādi tiek atņemta cilvēkiem. Lūdzu šo te ideju apturiet. Paldies! Dank. Liels paldies eh, kolēģim Eteriškungam. Līdz ar to esam noslēguši balsojumu skaidrojumu par Vestfāles ziņojumu. Un tagad